Képviselőtársaim, eh, folytatjuk az ülést, és... Dargie kolēģi, turpināsim darbu. Nākamo punktu mūsu darba kārtībā bērnu masveidu pārvietošana Nigērijā Boko Haram uzbrukuma rezultātā. Vispirms eh, dod vārdu referentam Demesmāker kungam. Voorzitter, collega's vandaag doorlopen. Priekšsarētāji, paldies, dāmas un kungi. 1,2